kvotu piemērošana uh, tieši maksājumiem 2015. gadā vārds referentām. Lūdzu, Sikierska kungs. Panie przewodniczący, panie komisarzu. Priekšsēdētāji, komisārkungs, dāmas un kungi. Šodien mēs runājam par pozīcijas pieņemšanu par tiešo maksājumu korekcijas likmi 2015. kalendārajam gadam. Šeit ir runa tātad par fiskālās disciplīnas gadu, eh, kas tika noktēts 2013. gada decembra rezolūcijā, un šeit ir runa arī par eh, kopējo lauksaimniecības politiku. Galvenais mērķis ir noteikti krīzes rezerves, lai atbalstītu lauku infrastruktūru nopietnās krīzēs kas varētu ietekmēt lauksaimniecības ražošanu vai lauksaimniecības produktu izplatīšanu. Kopējā summa 14. līdz 20. gadam bija 2,8 miljardi eiro, apmēram tātad 400 miljonu eiro gadā. Piemērojot finanšu disciplīnu tiešajiem eh, maksājumiem 2015. gadā, ir viens no 16. gada budžeta sagatavošanas elementiem. Un budžeta projektā komisija šim mērķim ir atvēlējusi vairāk kā 441 miljonu eiro. Pēc sākotnējām aplēsēm par tiešajiem eh, maksājumiem un eh, saistītajām izmaksām komisija pieņēma ka pietiks e, koriģēt e, tiešos maksājumus par mazākā 1,4%, un šis samazinājums jāpiemēro tikai tiem zemniekiem, kas e, šādos maksājumos saņem vairāk kā 2000 eiro gadā. Un tā kā Bulgārija, Rumānija un Horvātija vēl neseņem pilnu summu, šīm valstīm šie finanšu disciplīnas pasākumi netiks piemēroti. Atbilstoši regulai korekcijas likmi jāpieņem uh, parlamentam un padomēji kopā līdz uh, 30. jūnijam. Uzreiz pēc komisijas priekšlikuma iesniegšanas lauksaimniecības komiteja un parlamentam mēs izlēmām pievērot vienkāršoto ātro procedūru, kā noteikts noteikumā 50. Un atbilstoši šim noteikumam, kā šīs komitejas priekšsēdētājs, es sagatavoju ziņojumu bez grozījumiem. Pēc tam, kad man ziņojums lauksaimniecības komitejā bez grozījumiem tika pieņemts, netika iesniegti nekādi citi grozījumi, lai sagatavotos šai plenārsēdēji, un es ceru, ka rīta balsojuma gaitā mēs varēsim pieņemt eh, komisijas sagatavoto dokumentu bez grozījumiem. Mums ir arī skaidrs vēstījums no padomas, kas ir rakstiski piekritusi pieņemt komisijas priekšlikumu bez grozījumiem. Līdz ar to mums šeit būs vienprātība pirmajā lasījumā līdz regulāri noteiktajam termiņam. Pēdējās grūtības, ar ko saskarās lauksaimniecības eh, tirgus Eiropā, pateicoties piena kvotu atcelšanai un Krievijas embargo, parāda, cik svarīgi ir veidot šādas krīzes rezerves. Un tas ir vēl svarīgāk, ja mēs ņemam vērā tos ierobežojums, eh, kas tiek piemēroti intervences mehāniskiem un skēmām, eh, ko ieviesa pēdējā KLP reformā. Jāņem vērā arī ārējo faktoru ietekme piemēram, tirzniecības globalizācija un ietekme uz Eiropas lauksaimniecības sektoru. Es nedomāju, ka šeit kāds būtu jāpārliecina, ka lauksaimniecība ir ārkārtīgi jūtīgs sektors, kas uh, ir atkarīgs no klimata apstākļiem, no cenām tirgos un arī, protams, no dažādiem starptautiskiem notikumiem. Ņemot vērā tās pretrunas, ar ko mēs saskāramies pagājušajā gadā, uh, Tie, tas finansējums, kas atkal nonāk lauksaimniecības budžetā, ir jāizmanto, lai cīnītos pret krīzes sekām. Un es gribu norādīt, ka šī rezerve sastāv no finansējuma, kas ir konkrēti novirzīta lauksaimniecības politikas jautājumiem. Tātad daļa no maksājumiem zemniekiem tika tā kā iesaldēta, tika. Uh, netika izmaksāta zemniekiem, uh, Eh, lai izveidotu šo te krīzes fondu, un ja šī nauda netiks eh, izmantota krīzei, tad eh, tā tiks atmaksāta zemniekiem. Paldies, tagad dosim vārdu komisāram Hogankungam. Lielas paldies, priekšsēdētāji. Pavisam īsi, kā visi zina, un par to jau arī tika panākta vienošanās KLP reformas ietvaros. Uh, ka komisijai katru gadu ir eh, jānosaka finansiālās eh, disciplīnas pasākumi eh, šiem maksājumiem, un piedāvātā likme ir nepieciešama, lai finansētu krīzes reservi 441 miljonu eiro apmērā, un mēs lūdzam atbalstīt šo priekšlikumu, un ja tā tas notiks, tad mēs varēsim ievērot noteiktās, noteiktos termiņus, kā jau referents uz to pareizi norādīja. Jā, tā bija patiešām ļoti īsa uzruna, komisāra kungs, liels paldies. Un tagad došu vārdu kolēķiem, kas runā grupu vārdā. Un sāksim ar Dantēnu kungu, lūdzu, divas minūtes. Domnā Dančila, un minūte și 30 de secunde. Došu Dančils kundzei vārds. Pusotras minūtes, paldies, priekšsēdētāji ievērot visu eh, cilvēku intereses un to, ka visu interesi ir jā, jāizstāv arī cīņā pret krē, krīzēm. Krīzes var izraisīties dažādiem faktoriem, varētu būt dažādas situācijas, tas varētu gan ietekmēt gan ražošanu, gan arī tālāk izplatīšanu, un šo te iemeslu dēļ komisija ir uzsākusi šo iniciatīvu, attiecīgi koriģēt šo likmi, ko saņems visi lauksaimnieki. Tas viss ir Tad ir, šis procents tiek um, palielināts līdz 1,39%. Tas attiecībā uz summām, kas pārsniedz 2000. Šī korekcija ir ar mērķi veidot krīzes rezervi. 441 miljonu eiro Eh, saistībā arī ar iepriekšējo gadu, un šo te krīzes rezervi jāizmanto ir tad, kad notiek kāda krīzes situācija. Eh, tālāk eh, komisija nāk uz klājā ar jaunu priekšlikumu, tātad no pirmā. Uh, decembra 2015. gada novembrī izvērtošo situāciju ir, ir tagad piedāvāts veidot šo citu likmi un parlamentam tiek piedāvāts akceptēt šo te priekšlikumu. Tās, tas ir jādara līdz jūnija um, beigām. Um, tā kā mēs pārstāvam Eiropas pilsoņus, mums ir jārespektē šis priekšlikums un jārīkojas saskaņā ar termiņa. Paldies! Tālāk Kozņuk kungs. Panie komisāžu, zabierājot gods v imieniu frakcie. Kozņuk kungs. Priekš. Platnošķi bezpošēd. Priekšsādātāja komisāra kungs. ECR grupas e, vārdā saistībā ar šo regulu attiecībā uz korekcijas likmi šim gadam es gribēju norādīt, ka mūsu grupa atbalsta šo risinājumu un mēs balsosim par šīs korekcijas likmes noteikšana un krīzes fonda izveidošana 2016. gadam par kopējo summu 441 miljonus eiro nozīmē, ka šo rezervi varētu izmantot kritiskās situācijās, ar ko saskartos lauksaimniecības nozari. Šo summu novirzīs no tieši maksājumiem, kas pārsniedz 2000 eiro gadā, un trīs valstis uh, Eh, trijās valstīs šī korekcijas likme netiks piemērota. Korekcijas likmes noteikšana un rezervi izveidošana nozīmē to, ka summas, kas tiek mazāktas, maksātas dalību valstīm, samazināsies, bet tomēr šāda eh, krīzes fonda izveidošana ir ārkārtīgi nozīmīga. Mums joprojām jāsaskaras ar Krievijas aizliegumiem, eh, daudzos lauksaimniecības tirgos situācija pasliktinās, ieskaitot piena tirgu. Uh, Arī Eiropas Savienības tirgi kļūst aizvien atvērtāki pārtiks produktiem no trešajām valstīm, un tas tikai palielina risku un neskaidrību, ar ko saskars lauksaimniecības sektors. Šo rezervu izmantos nākošajā gadā, lai atbalstītu tos zemniekus un tirgus, kur situācija ir vissmagākā. Paldies! Paldies! Tālāk došu vārdu Likai Millerkundzei. Divas minūtes ar pusi. Tas ir vārds. Priekšsēdētāja kungs, dāmas un kungi, lauksaimniecības politika pēdējo gadu laikā ir aizvien vairāk pievērsusies brīvajiem tirgiem un eh, tiešmaksājumi Eh, ir arī eh, zināmā mērā domāti, lai eh, lauksaimnieki varētu vairāk attīstīt savus uzņēmējdarbības prāses. Tas, protams, cilvēks nostāda jaunu izaicinājumu priekšā, un tas mūsu zemniekiem nozīmē arī augstāku riska līmeni, cevišķi mūsu ģimenes uzņēmumiem, kas īstenībā nav tikai tādi ražotāji, lauksaimniecības produktu ražotāji. Uh, Šie ģimenes uzņēmumi eh, lauku reģionos garantē miljoniem darba vietu, saglabā arī kultūras mantojumu Eiropas reģionos un jāņem vērā arī visu šo sociālo uzbūvi, kas ir uh, izveidojis daudzos ciematos un tā. Uh, Padomāsim, piemēram, arī par dažādām apvienībām, ko organizē lauksaimnieki un var minēt arī brīvprātīgos ugunsdzēsējus un tam līdzīgi. Un uh, šīs uh, saimniecības, uh, ko vada tieši ģimenes, ir ļoti veiksmīgas. Un tieši tādēļ tāda tīra tī, tirgus uh, ekonomika bez nodrošināšanas mehānismiem nevar pastāvēt. Ja tiek izveidots krīžu fonds, tas mums šķiet paprātam un uh, piln. Tas ir atbilstoši, šāda rezerve bija izveidota jau līdz šim un uh, tika atvilkti modulācijas uh, finansējumi, ņemot vērā robežu līdz 5000 eiro. Tagad šī marža tiks samazināta un uh, zemnieku ģimenēm vajadzētu skaidri saprast, kur šī līdzekļi tiek izmantoti un kā uh, šie līdzekļi var tikt atvilkti. Un uh, Krievijas embargo pierāda to, ka ņemot vērā politiskus lēmumus var rasties milzīgs spiediens uz tirgu, pat uh, eh, tirgumu nepiedalīties šīs situācijas radīšanā. Un šie līdzekļi patiešām uh, šeit ir jāizmanto no vispārējā budžeta. Paldies! Între timp, domnul Danta uh, a revenit. Paldies! Es redzu, ka Dantēna kungs ir ieradies uh, plenārsēdus zālē, un tāpēc dosim vārdu Dantēna kungam. Es atvainojos, bet uh, kā vienmēr arī šoreiz bija daudz problēmas. Uh, Strasbūs lidos nav nebija mašīna, iespējams dabūt. Un, principā, runāt par šo ziņojumu, ņemot vērā to, ka ir arī ierobežojumi, kas skar arī KLP, mēs saprotam, ka ir nepieciešams um, precīzi vadīt mūsu budžeta procesu un eh, runāt arī iepriekšējais runātais um, izcēlu šo Krievijas embargo jautājumu, ka mums vajadzētu atrast uh, kādu mehānismus, kas palīdzētu um, tikt galā ar šo problēmu. Uh, runājot par komisāru, lauksimniecības komisāru teikto, jāpiekrīt, ka šeit ir bijis diplomātisks uh, akcents, tomēr um, lauksimnieki ir bijuši par upuriem un ir cietuši no atbalsta regulācijas priekšlikumiem. Protams, jūs, komisāri, neesat eh, šī notikuma centrā, to, te ir visa kolēģija un arī. Un, un mums ir jāstrādā tagad visiem kopā, eh, lai sakārtotu eh, šo te valstsnieku jautājumu, un mēs arī tāpēc griežamies pie jums kā pie komisāra. Paldies, un tagad Senra Rodrīgas kundze, pusotras minūtes. Paldies priekšsēdētāji ir jābūt krīzes fondam, bet ir nepieciešami arī skaidri noteikti kritēriji, lai mēs saprotam, kas tas ir krīze esošā KLP izraisa krīzes nepatraukti. Krīzes skaražošanas nozars visās Eiropas valstīs, visās nozarēs. Arī piensaimniecības nozarē ir ļoti dziļa krīze franču valodā nav tulkojuma, saka priekšsēdētājs. It's okay, so please continue. Sorry. Lūdzu, turpiniet, tagad jautājums esot sakārtots. Vai drīkst turpināt, priekšsēdētāja kungs? Sí? Sí. Compartimos la necesidad. Lūdzu Jā, mēs piekrītam priekšsēdētā, ka ir nepieciešams krīzes fonds, bet mēs arī uzskatām, ka ir nepieciešams skaidri noteikti kritēriji lai mēs varētu definēt, kas tas ir krīze esošajā kopējā lauksaimniecības politikā. Krīzes notiek nepārtraukti, tās skar dažādas nozars, un kā jau es teicu, daudzās Eiropas Savienības dalībvalstīs, arī Galicija manā valstī ir smagi skarta un cietusi piensaimniecības nozare, cenas ir ļoti zemas, zemāk par ražošanas izmaksām. Uh, un uzņēmumi ir uzkrājuši milzīgas piena rezerves, un tas nav kur tirgot. Tāpēc mēs uzskatām, ka komisijai ir jārīkojas uzreiz, finansiālais atbalsts ir jāsniedz bez kavēšanās, un arī jāuzsāk tāds publiskās mm, piena nozars mm, process vai kampaņa. Mm, mēs uzskatām, ja krīze rodas dēļ kļūdainiem lēmumiem no Eiropas Savienības puses, ka, piemēram, arī šī situācija ar Krievijas vīzu, vīzu situāciju, tad mēs uzskatām, ka tas ir jārisina, ja mēs esam vainīgi pie šādām krīzēm un jāpalīdz lauksaimniecībā sošajiem strādniekiem. Paldies, Ferānku. Paldies. Vispirms es gribēju arī apsveikt eh, Bor Borgundijas grupu. Šeit ir attiecīgie lauksaimnieki, kas ir nākušas klausīt mūsu idejas, mūsu debati. Uh, Šodien, komisāra kungs, mums tiek veikta pašnāvnieciska politika lauksaimniecības jomā. Šulc kungs jau ir izteicies pret Krieviju, un šodien mēs arī runājam par dažādām lietām, kas ir arī politisku nokrāsu. Un rezultātā divreiz, katru reizi cieši lauksaimnieki no vienas puses cieši dēļ Krievijas. Uh, Um, embargo, un tikai viens miljārds eiro ir šie izdevumi dēļ šīs krīzes Francijā. Un tagad mēs runājam par to, kā finansēt, kā palīdzēt lauksaimniekiem. Mums ir jādod konkrēti atbildi, un tas ir jādara šodien. Jādara kaut kas, lai šīs sankcijas tiktu atceltas, lai mēs dotu nedaudz kābekļa visiem ražotājiem un arī Francijas ražotājiem. Paldies! Tālāk Erāns kundze, divas minūtes. Paldies priekšsēdētāji. Vispirms es gribētu pateikties Sekerska kungam par lielisko darbu. Un otrkārt es gribētu arī pateikties komisāram par šo priekšlikumu, jo šis priekšlikums arī palīdzēs nostabilizēt situāciju. Šī mehānisma mērķis ir rast finansējumu, kad notiek kāda krīze, kas nopietni ietekmē e, tirgu. Šeit ir rezerve 442 miljonu eiro apjomā. E, šeit ir nepieciešama arī līdzdarbība no lauksemnieku puses. Ļoti bieži krīzes izraisa tirgus situāciju Un ir arī situācijas, ka nav iespējams finansēt attiecīgos projektus. Jādara viss, lai nebūtu krīzes, ko izraisa dažādi faktori. 7. augustā tika pieņems lēmums, un komisija sāk izmantot eh, krīzes, kāda krīzes situācija šo rezervi bet nevajadzētu pārvērst mm, lauksaimnieks par kaut kādiem netīši līdzvainīgajiem grēkāšiem. Ir runājot par, jārunā par embargo. Kā mēs eh, varam zināt, kā atrisināsies šī situācija, kā tā virzīsies, ja embargo būs ilgāks ne, un, nekā vasaras periods. Uh, Mums ir nepieciešama ātra reakcija, jārīkojas efektīvi, lai cīnītos pret dažādiem negadījumiem, kas varētu rasties dēļ tā, kā funkcionē lauksaimniecības tirgi. Un ne tikai mums ir jādomā, kā rīkoties, kā efektīvāk izmantot esošo finansējumu. Branan kungs, viena minūte. Paldies. Mēs runājam par krīzes rezervēm, lai aizsargātu lauksaimnieku ienākumu un dažādu nu, krīžu, dabas katastrofu un cenu svārstību rezultātā. E, šo rezervu varētu uzskatīt kā drošības tīklu, kas aizsargā pret elementiem, ko lauksaimnieki nevar parasti paredzēt e, krīzi finansēs no e, tekošā gada aploksnes. Tas ir jāņem vērā, ka Šeit jau tā ir grūtības ar budžetu un rast finansējumu tekošā gadā ir grūti, tāpēc rezerve ir laba institīva, šeit ir riska pārvaldības mehānisms KLP ietverā. Tā vietā, lai koncentrētos uz ienākumu atbalstu, mums ir jācenšas nolikt šo krīzi, lai palīdzētu ar šīs rezerves palīdzību noregulēt uh, situācijas dēļ embargo un līdzīgām situācijām. Mēs runājām par to, ka šie resursi ir jāsadala ļoti uzmanīgi un ļoti gudri. Paldies, vai Čekovska kungs. Viena minūte. Wielką wartością europejską jest e, solidarność. Paldies, priekšsēdētāji. Milzīga Eiropas vērtība ir mūsu solidaritāte viens par visiem un visi par vienu. Un šī principa vārdā mēs liekam sankcijas, mēs uh, sankcionējam uh, mūsu tirzniecību ar Krieviju, jo tas ir nepieciešams, lai Eiropas Savienībā tiktu nodrošināts miers, bet uh, reakcija ir arī savādāka. Soldātāts princips nestrādā, jo lauksaimnieki galu galā nes šo uh, Um, seku nāstu. Tā tas ir gan Somijā, gan Baltijas valstīs, gan arī Polijā. Lauksaimnieki nevar pārdot ne pienu, ne ābolus, un Polijā tas izvērsās par lielu traģēdiju, jo nav iespējams pārdot ābolus, līdz šim tie tika tirgoti Krievijā. Un um, arī citiem lauksaimniekiem, piemēram, franču un vācu lauksaimniekiem ir bijuši liela zaudējuma. Šeit mēs skaitām šo zaudējumus miljardos. Uh, Tomēr atbalsts un palīdzību, ko saņem lauksaimnieki, ir tikai daži simti eiro, un pat arī nevienmēr šī nauda nonāk pie īstā lauksaimnieka, jo sadals princips nevienmēr ir taisnīgs. Tas ir ļoti labi, ka mums ir šis krīzes fonds. Un mums ir jāuzdod jautājums, kāpēc šo krīzes fondu neizmantoja Krievijas embargo kontekstā. Es domāju, ka mums vajadzētu gudrāk strādāt ar šo fondu nākotnē. Paldies, Jakovčič kungs, divas minūtes. Priekšsēdētāji, komisāra kungs, referenta kungs. Jau pašā sākumā es gribētu skaidri izteikties. Um, es stingri iestājos par šādu krīzes fondu izveidi. Esmu pārliecināts, ka šis fonds ir tiešām nepieciešams mūsu lauksēmniekiem. Šis fonds nav saistīts tikai ar esošo situāciju saistībā ar Krieviju, kaut gan šai situācijai vajadzētu rosināt mūs veidot šādu fondu. Principā situācija ir globāla un tā ir tāda, E, kas liek mums aizsargāt lauksaimniekus. Mūsu lauksaimniekiem ir milzīgi izaicinājumi. Referent kungs, komisāra kungs, es uzskatu, ka šis priekšlikums ir ļoti labs, jo šāda fonda izveide ļaus lielāku drošību sniegt mūsu lauksaimniekiem, kā arī mēs varēsim izrādīt solidaritāti Eiropā, kas ir nepieciešams un kas ir Eiropas Savienības pamatā. Tālāk runājot par to, ka Horvāt partija nebūs šajā programmā, bet eh, sāks piedalīties šajā programmā tikai sākot no 2022. gada. Tad šāda situācija, un to mēs negribam pieļaut, lai tā eh, kaitētu mūsu lauksaimniekiem, kā arī lai negatīvi ietekmētu Bulgārijas Rumānijas lauksaimnieks Šo divu valstu lauksemnieki piedalīsies sistēmā sākot no nākamā gada, bet Horvātija piedalīsies tajā sākot no 2022. gada. Tāpēc ir ļoti svarīgi pasvītrot, ka arī šiem mūsu lauksaimniekiem būs saņemami šie fondi no, no krīzes rezerves. Arī e, mūsu lauksaimnieki cieši no Krievijas embargo. Piemēram, uh, mandarīnu eksports no Horvātijas cieš um, ļoti liels zaudējums, un tāpēc es gribētu lūgt, lai jūs padomājat par to, kā iekļaut visus, visu valsts lauksimnieku šajā schēmā. Liels paldies. Tālāk minkungs viena minūte. Es atbalstu šo ideju par rezerves veidošanu, lai atbalstītu lauksaimnieks. Ir diezgan skumji, ka Eiropas Savienība postulē sevi par pasaules policistu un cieši Eiropas lauksēmnieki. Es redzu, ka šāda pieeja nedarbojas, un mums ir jādara kaut kas, vispār kaut kas. 2,35 miljoni eiro ir zaudējumi lauksaimniekiem īrijā un simtiem visā Eiropā, un ļoti grūti šeit redzēt kādu sasniegumu, ir nepieciešams šo rezervi glabāt patiesām krīzēm mums jau īrijā ir veidot šāda rezerve. Tā veido 80% no KLP finansējuma, bet to saņem šī summa ir rezervēta bagātākiem lauksemniekiem, jo it kā viņus būtu vairāk um, jāaizsargā, un, bet mazos lauksemniekus, kas dzīvo tieši manā reģionā, neviens neaizsargā. Paldies. Daniels Būda, lūdzu, divas minūtes. Priekšsēdētāj kungs, referenta kungs, godājumie kolēģi, tiešiem maksājumiem tāds mehānisms, kas ir nepieciešams, lai padarītu lauksaimniecību efektīvāku. Tāpēc es atbalstu komisijas priekšlikumu, jo īpaši Hogan kunga priekšlikumu, kas skaidri pateica, ka ir nepieciešams eh, skaidri nokārtot eh, situāciju ar mm, šīs korupcijas piemērošanu sektora. Uh, Eh, šeit eh, mēs runājam tikai eh, par mm, tiem korekcijas likmes jautājumiem, kas attiec uz 2015. kalendāro gadu, lai nebūtu iespēja maksāt novēloti, jo dažas valsts maksā šo Um, maksājumu ar novēlošanos, uh, tad mēs to atbalstam, un mēs arī zinām, ka ir arī atšķirības tiešmaksājumu izmaksā dažādās uh, dalībvalstīs, tas rada arī lielu līdzsvaru trūkumu. Un, un uh, jāsaka, Rumānijas lauksaimnieki uh, nav vienotā stāvoklī ar citu valstu lauksaimniekiem. Tas nav pareizi, un tāpēc nākotnē, kā saka komisija, ir tiek piedāvāts mehānisms, lai nonivelētu šo nevienlīdzību lai varētu katrā reģionā izdarīt šo maksājumu. Mēs esam visi vienotā Eiropas telpā. Komisijai vajadzētu domāt arī par nepieciešamību. Uh, nodrošināt vienādus ražošanas apstākļus lauksaimniecības sektorā un lai visiem būtu vienāda piekļuve lauksaimniecības produktiem un arī darba apstākļi būtu vienādi. Runājot par Krievijas embargo, šeit ir nepieciešama stingra rīcība nu, un nepieciešami kopīgi centieni, lai atrisinātu šo situāciju ilgspējīgā veidā. Paldies! Tālāk Deneno kungs, viena minūte, priekšsēdētāja kungs. Darbie kolēģi, šis eh, jautājums par likmi ir sāprātīgs. Tas ir nepieciešams. No otras puses šeit eh, centrā nav šīs likmes eh, definēšana, bet drīzāk gan krīzes rezerves radīšana. Un mm, Tātad runājot par 2016. gada budžetu, eh, šeit eh, arī varētu būt šī krīzes rezerves nepieciešam, izmantošanas nepieciešamība, to mēs varētu darīt otrajā kategorijā, un kā jau mēs teicām, eh, šī krīze varētu varētu arī palielināties eh, savos apmēros, ņemot vērā Krievijas Ukrainas situāciju un to, ka netiek ievērota Minskas vienošana. Un līdz ar to mūsu lauksaimnieki cieši divkārši. Pirmkārt ir krīze, Krievijas krīze, eh, nav iespējams tirgot um, šos augļus un dārzeņus, un arī pienu, eh, jo šeit daudz lauksaimnieku mm, novietnes un uzņēmumi cieši sakar ar to, ka nav kur pārdot pienu. Paldies. Vienu minūte Ašvorta kungam. Paldies, priekšsēdētāji. Es eh, saprotu solidaritātes krīzes rezerves eh, veidošanas nolūku. Un, lai arī mūsu grupa nav atbalstījusi to no sākuma, eh, uzskatījām, ka varētu būt labāks, taisnīgāks veids, kā finansēt šādas situācijas man nav problēma. Mēs varam tiešām samazināt šo korekcijas likmi, eh, bet gribu paust bāžas par to, kā tas ietekmēs ražotājus manā valstī. Tā ir valsts, kur dēļ lauksaimniecības uzņēmumu struktūras ir mazāk lielu uzņēmumu, vairāk ir mazo. Uh, Tas nozīmē, ka individuālie ražotāji e, ir jau grūtā situācijā, un tagad e, šiem ražotājiem būs vēl lielāka izdevumu izmaksu nasta nekā vidēji. Un tas e, saistībā ar fondu, ko vēsturiski ir noliegusi attiecīgās mūsu valsts valdība. Paldies. Un tālāk. Alīkungs, vien minūte. Paldies, priekšsēdētāji kungs regulā, kur runāts par finanšu pārvaldību, uh, ir teikts, ka ir jāveido mehānisms uh, eh, tiešmaksājuma izmaksā lauksaimniekiem, un, protams, arī 2016. gadā tas ir jāņem vērā saskaņā ar regulējumu, ir uh, jāatbalsta lauksaimniecības jomi, sevišķi tad, ja to skar nopietna krīze, un 2016. gadā budžetā ir piedāvāts 41,6 miljonus eiro pievienotā. Mm, maržā, un mums, protams, ir jāsaprot, ka šie skaitļi ir aprēķini, aprēķināti balstoties uz tiešmaksājumiem mēnesī, un e, šeit nav iekļauts trīs dalību valstis, un šai korekcijas likme nozīmē to, ka e, zemniekiem būs mazāk naudas, bet ir jābūt vienkāršotai procedūrai un arī vienkāršākām veidlapām e, mazajiem saimniekiem, mazajām saimniecībām. Ja mēs runājam par uh, pareizu īstenošanu, korekcijas līkuma runātājs tiek pārtraukts. Paldies. Domnā Torres. Paldies. Torē Martinē Kunze vienu minūtu. Paldies priekšsēdētāji. Jāsaka, ka zemnieki Dienvidē Eiropā jau vairākus gadus cieši no krīzes un 33 centi, centus saņem uh, piensaimnieki par piena, un uh, jāsaka, ka tas vienkārši ir nožēlami, tie nožēlami graši, un ar pieņemtajiem pasākumiem nav gana. Zemnieki nevēlas žēlstības dāvans, viņi vēlas normālus pasākums, viņi vēlas dzīvot cieņpilnu uh, dzīvi. Mēs visu to nevaram risināt tā spontāni, mums ir eh, jābūt politiskai apņēmībai. Šie produkti, eh, zemnieki, zeme, kur viņi apstrādā, tas ir eh, mūsu visu mantojums. Un mūsu pieļautos aplamos lēmumus jums tagad ir jāmēģina koriģēt, lai tas nāktu par labu mūsu pilsoņiem. Paldies tagad Schreier Pīriks kundze. Paldies priekšsādētāji. Pirmām kārtām es gribēju teikt, ka pilnībā atbalstu referenta priekšlikumu, jo Krievijas boikots, protams, ir nodarījis lielu ļaunumu mūsu produktu eksportam. Nīderlandes produktu eksports uz Krieviju ir krities par 30% šī gada garumā. Finansējuma. Um, atbalsts. Ļoti daudziem um, zemniekiem bija iespēja izdzīvot, bet nu, tagad viņiem ir patiešām grūti noturēties uh, virs ūdens. Uh, daudz palīdzības tika sniegts gan piensaimniecībai, gan augļu un dārzeņu sektoram, bet jādomā arī par citiem sektoriem. Es tagad lūkojos komisāru virzienā, runājot arī par to, ka bojkots ir smagas kāras cūkopjus. Protams, Mums ir jārunā skaidra valoda, mums ir jāsaprot, ko darīt tagad krīzes laikā, jo ļoti mazām saimniecībām ir bieži vien visgrūtākās, vislielākās grūtības noturēt galvu virs ūdens. Un jūs visi taču esat dzirdējuši, ka uh, neizmantotā nauda nonāk atpakaļ pie zemniekiem, uh, pie piensaimniekiem. Tur nav nekā atžgārna. Es lūgtu, lai komisārs pagarina atvēlēto laiku no jūnija līdz 7. augustam, tad dalībvalsts varēs izskatīties nacionālajās aploksnēs un vēl sniegt papildus palīdzību sektoram. Un eh, paskatoties, cik maksā tagad tomātu tirgu, un es domāju, ka to noteikti varēs izmantot. Un mēs esam eh, Eiropā, Eiropas Savienībā, un es redzu, ka mūsu zemnieki un dārznieki bieži vien neizmanto šos mehānismus. Viņi nezin, ka tos var izmantot grūtos laikos. Nu, tādēļ varbūt vajadzētu arī vairāk informatīvo pasākumu. Paldies! Paldies! Paldies! Rebegas kungs, viena minūte. Komisār, dragi kolēģi, <clears throat> este evident ka avem nevoie. Paldies! Ir skaidrs, ka mums ir nepieciešams šāds instruments, kas regulē krīzi lai izmantotu mm, naudu, kas, eh, lai palīdzētu lauksamniekiem, un mums ir jāņem vērā sekošie fakti. Ir svarīgi izmantot šo naudu nepieciešamajā virzienā, eh, lai atbalstītu tos lauksamniekus, kam šāda um, atbalsta palīdzība ir nepieciešama. Diemžēl nevienmēr tas ir tā, un mēs nevaram paredzēt arī krīzi, piemēram, Krievijas embargo, un, un ir svarīgi lai komisijas strādātu šiem jautājumiem. Esam pārliecināti, ka Hogan kungs eh, spēs noteikt arī konkrēts nosacījumus, eh, kas palīdzēs lauksaimniekiem arī attiecīgi saņemt. Un jādomā arī par to, kas maksās, nu, kādā veidā tiks iekasēti maksājumi krīzes rezervē. Un, kā teica kolēģi, mēs nedrīkstam arī neievērot to, ka ir ļoti grūti konkurēt, ņemot vērā, ka uh, ir atšķirības summās, uh, atbalsta maksājuma summās, tāpēc grūti ir konkurēt. Vajadzētu um, arī izbeigt um, šo tiešo maksājumu netaisnību. Øh, øh, Divas minūtes nākamā runa. Dorfman kungam, paldies! Lūksaimniecība ir ļoti svarīga visās valstīs, un jāsaka, ka 2016. gads būs izšķirīgs lauksaimniecības sektoram. Jo joprojām spēkā ir Krievijas embargo. Mums ir jāsaprot, kā tam palīdzēt. Protams, ir jābūt arī uh, attiecīgiem atbilstošiem mehānismiem, lai mūsu zemniekiem palīdzētu šajā krīzē. Bet, nu, nebūsim pārāk optimistiski, mums jāsaprot, ka embargo eh, arī nākotnē nekur nepazudīs. Un politiskā rīvēšanās starp Krieviju un Eiropas Savienību ir novedus pie embargo, par kuru tagad dārgu cenu maksā lauksaimnieki. Ir jāmaks, jāmeklē jauni noieta tirgi Jā, protams, Krievija bija mums ļoti nozīmīgs tirgus, un to mēs tagad esam zaudējuši. Piemēram, Dāņi eh, pārdod ļoti daudz cūgaļas, un tagad mēs ļoti daudz ciešam no krīzes embargo. Ir jāatrod alternatīvas tirgus. Paldies! Un tagad Ferēras kungs, paldies! Priekšsēdētāji, komisāra kungs! Jāsaka, KLP īstenībā ir eh, galvenais krīzes iemesls. Iepriekšējās reformas ir tikai palielinājušas eh, atšķirības eh, starp to, kā šis finansējums tiek sadalīts, visu laiku tiek liberalizēts, mazie saimnieki vispār nezin, ko tas nozīmē. Ražošanas izmaksas ir ļoti augstas multinacionāla uzņēmuma visu pārņem, konkurētspēja arī šis vārds tiek ļoti bieži izmantots. Un ir daži, kas saņem divas vai pat trīs reizes vairāk nekā citi par vienu hektāru. Portugālē tūkstots uh, lielu, mazu un vidēji mazu saimniecību cīnās, lai vispār izdzīvotu, un nu, viņi knapi savēl galus kopā. 500 eiro, nu, es domāju, šāda simboliska summa jau ļoti daudz būtu palīdzēts, lai cilvēki varētu izkļūt no krīzes. Paldies, Ribeiro kundze, uz vienu minūti komisāra kungs. Jāsaka, ka mūsu lauksaimnieki ir ļoti cietuši krīzes rezultātā, tirgus ir eh, deformēts, eh, noieta tirgus ir samazinājies komisijai vajadzētu īpaši palīdzēt maziem un vidējiem uzņēmumiem, un tagad ir noteikti šī augšējā maksājuma robeža. Es domāju, ka šāda aizsardzības līmeni nav gana, un neizmantotos līdzekļus vajadzētu atkal. Uh, Tātad ir viena, kas teica, ka neizmantotiem līdzekļiem jānonāk atpakaļ vispārējā budžetā, cita atkal teica, ka tie jāpašķir lauksaimniekiem. Mums vajadzētu vispār izvairīties no jebkādas turpmākas līdzekļu apgriešanas. Jāsaka, ka ir šīs krīzes situācijas, un ja normas neļauj tādā gadījumā palīdzēt, tad normas ir jāgroza. Un ir citi papildus faktori, kas krīzi tikai vēl padziļina, piemēram, Krievijas embargo. Šī krīze ir ļoti smaga, tās saks ir jūtams joprojām. Arī piena kvotu atcelšana noveda pie ienākumu zaudēšanas, it sevišķi ultraperifērējos reģionos. Mums ir jādomā, ka šiem politiskajiem lēmumiem ir ļoti tālajošas ekonomiskās sekas, tajā skaitā arī uz lauksaimniecību. Komisijai vajadzētu parūpēties, lai šīs sekas nebūtu tik jūtamas, nevis otrādi un tirgum vajadzētu labāk attīstīties, vajadzētu būt veiksmīgākam intervenču mehānismam, jo sevišķi ultraperifērie reģioni ļoti smagi cieš no šīs piena krīzes. Un es gribētu um, dažus vārdus pateikt arī par to, cik liela loma ir šiem ultraperifēriem reģioniem. Jāsaka, ka viņiem ir grūti ievērot uh, finanšu disciplīnu. Paldies, Frinza Likas kungs, vienu minūtu. Tā. Paldies, priekšsēdētēm. Dārgais komisār kungs, dāmas un kungi, gribētu eh, palst atbalstu Sikierska kunga ziņojumam par šo tieši maksājumu likums korekciju 2016. gadā. Līdz ar to varēs sniegt lauksaimniekiem papildus atbalstu, ja viņi piedzīvos uh, milzīgu krīzi uh, ražošanas vai e, sadales kontekstā. Katra gada sākumā tiešmaksājumu samazināšana finanšu disciplīnas mehānismu ietvaros ir notikusi. Es ceru, ka krīža rezervi nevajadzēs izmantot. Bet es domāju, ka tas būs ļoti nozīmīgs mehānisms lauksaimniecības sektoram, kas nāks par labu visiem. Tāpat es uh, atbalstu to, ka ir jābūt konkrētiem priekšnosacījumiem, um, lai varētu šo krīžu fondu izmantot. Paldies, Daltona kungs, divas minūtes. Paldies, priekšsēdētāji. Es šādas krīzes rezerves izveidošanu neatbalstīju KLP reformas ietvaros. Es domāju, ka ir jābūt cita veida lauksaimniecības politikai. Un jāsaka, ka ir vairākas dalība valstis, kas saņem vairāk naudas nekā pārējās. Un ar naudu nevienmēr ir līdzēts labāka, elastīgāka KLP. Nu, es domāju, tā ir pareizā reakcija uz krīzi un tā mēs arī nepieļautu krīzes atkārtošanos nākotnē. Uh, Jāsaka, ka 2000 eiro slieksnis nozīmē, ka tās valsts, kas saņem visaugstākos uh, maksājumus, uh, visvairāk iemaksās krīžu fondā, un uh, trīs dalību valsts vispār tajā neko neiemaksās. Nu, ja mēs te runājam par solidaritāti, tad visiem vajadzētu šeit savu ārtavu iemaksāt, jo citādāk izstās, ka viens, ka būs naudas sagrābšana no atsevišķām dalību valstīm, un apvienotās karalists lauksaimnieki tad arī visai smagi cietīs. Paldies! Tagad Kostingers kundze uz divām minūtēm. Paldies, priekšsēdētāji, komisāra kungs. Nu, es šo ainu aplūkoja atšķirīgi no Daltona kunga. Es domāju, ka Krievijas embargo nekādā ziņā nav. Uh, tajā nav vainojami mūsu lauksaimnieki, mums viņiem ir jānāk talkā, un es domāju, embargo pierāda, cik nozīmīgi šī krīža rezervis ir sevišķi lauksaimniecībai, un ja mēs runājam par dārzeņu un augļu tirgu, pateicoties šiem īpašajiem pasākumiem, tas patiešām bija ārkārtīgi palīdzīgi un e, Austrija saņēma papildus 100 tūkstošu eiro eksportam trešajās valstīs, un tas pat tiešām bija nozīmīgs atspaids mūsu zemniekiem. Es e, domāju, ka šie pasākumi krīzē ir ļoti vērtīgi. Gribēju tikai norādīt, ka vajadzētu veikt vairāk darba, jo, piemēram, saziņa par uh, pasākumiem ir jāuzlabo un ir jābūt patiešām tādai labai īstenošanas sistēmai. Uh, un mēs nedrīkstam pieļaut to, ka nabaga zemniekiem tagad uz pleciem gulsies vairāk administratīvā sloga. Es lūgtu, lai komisija varētu vienkāršot šos ārkārtas pasākumus, un mums, mēs nedrīkstam gaidīt, lai šos uz, mēs nedrīkstam gaidīt nākamo krīzi, lai šos instrumentus uzlabotu, un budžetam ir jābūt atbilstīgam. Un es gribēju arī tāpat kā kolēģi Ribeiro runāt par piena sektoru, jāsaka, ka piena kvota vairs nav spēkā, un mūsu piensaimnieki, sevišķi kalnu reģionos, jūs te runājāt par ultraperifēriem reģioniem, patiešām sastopas ar milzīgām grūtībām. Un nākamajā kvotu gadā eh, piena sektors zaudēs vēl vairāk līdzekļu. Godātais komisāra kungs, lūdzu, dariet visu, kas ir jūsu spēkos, lai šie pasākumi un ieņēmumi eh, patiešām tiktu izmantoti, eh, uzlabojot piena nozares konkurētspēju. Paldies, Dekastro kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Thank you. Ja mēs runājam par finanšu disciplīnu, komisija ir veikusi aplēses un izskatās, ka 2016. gadā atbrīvojot rezervi, mēs zaudēsim līdzekļus 1,4% apmērā no 2015. gada budžeta. Mēs lauksaimniecības komitejā korekcijas atbalstījām, bet debatēs Mums arī jāsaka, ka finanšu disciplīnas mehānisms attiecībā uz lauksaimniecības budžetu ir jāievēro, ņemot vērā arī uh, finanšu plānu līdz 2020. gadam. Un uh, tur ņemti vērā daudz riski, un uh, patiešām risku skaits var palielināties. Un Krievijas embargo arī ir atstājis dziļas pēdas uh, lauksaimniecības nozarē. Un bieži vien nabaga lauksaimniekiem pašiem ir jāmaksā augsto cenu par krīzi. Dārgais komisāra kungs, mums patiešām vajadzētu padomāt, kādi instrumenti ir mūsu rīcībā, lai cīnītos pret krīzi. Mums ir nepieciešami labāki instrumenti, lai varētu piedāvāt tādu drošības atspaidu mūsu lauksaimniekiem, lai viņi arī varētu labāk rūpēties par patērētājiem. Pēdējā sasaukuma laikā sociāldemokrātu grupa pieņēma tādu finanšu disciplīnu, nosakot galējo robežu 5000 eiro apmērā, bet tagad ir e, šī robeža noteikti 2000 eiro apmērā. Mēs uzskatām, ka mūsu piedāvājums e, ir godīgāks, lai e, nenākt par ļaunu arī mazajiem un vidējiem lauksaimniecības uzņēmumiem. Jāsaka, ka Tas nav pilnīgi proporcionāli. Paldies, Marijas kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Mēs esam nonākuši milzīgos parādos Grieķijā un tagad tiek runāts par uh, eh, 41,6 miljoniem. Nu, Eiropas uh, lauksaimniekiem uh, tie ir tikai tādi graši, bet Grieķijā mēs esam zaudējuši daudz iespaidīgākus līdzekļus. Uh, ņemot vērā šo krīzi, mēs uh, pieredzējām to, ka mūsu lauksaimniekiem bija jāstrādā ļoti grūtos apstākļos, tad vēl mūžu, meža ugunsgrēki uh, mums nāca par ļaunu un trojka vēl samazināja līdzekļus. Tas viss nozīmē, ka 9,6% par šādu uh, likmi mm, samazinājās mūsu ienākumi un es gribētu teikt, ka uh, šī samazināšanas likme eh, regulā nedrīkst tikt izmantota Grieķijā. Ja mēs netiksim izņemti no šī aptvēruma, tas atkal nonāk, novedīs pie ļoti negodīgas uh, ienākuma sadals Petīras kundze divas minūtes. Paldies, priekšsēdētāji! Labā budžeta plānošana ir viens no grūtākajiem uzdevumiem jebkura uzņēmuma darbā. Un budžeta plānošana, protams, ietekmē arī Eiropas pilsoņu dzīves kvalitāti. Budžeta plānošana lauksaimniecībai DFS ietvaros ir viens no sarežģītākajiem Eiropas Savienības mehānismiem balstīts uz KLP. Un, protams, ir jādomā par attiecīgām rezervēm, ja sektoru skar krīze. Te tiek runāts par, 40, par 441,6 miljoniem, ko iekļaus rezervē. samazināšana par 1,39 punktiem neatieksies uz Horvātiju, Rumāniju un Bulgāriju. Lauksaimnieki politisku lēmumu dēļ tagad eh, piedzīvo krīzi un paši lauksaimnieki tajā nav vainojami. Tādēļ kompensācijas nevajadzētu izmantot no lauksaimniecībai atvēlētā budžeta, bet gan no citiem finansējuma avotiem. Un jāizmaksā šīs krīžu rezerves, bet tieši tādēļ gribētu lūgt komisiju lai ābolu, mandarīna audzētāji, piensaimnieki saņemtu īpašu atbalstu. Paldies, Tībor kungs! amint azt frakciótársaim már korábban jelezték én is csatlakozom ahhoz. Paldies, kā jau teica mani kolēģi no politiskās grupas. Domāju, ka komisija ir piedāvājusi uh, labu priekšlikumu, proti izmaksāt lauksaimniekiem atbalstu no krīža rezerves. Bet kas notiek Ungārijā? Uh, Tur eh, signāli nav tik vienprātīgi. Ja runājām par tiešmaksājumiem un dažādiem krīžu fondiem, oligārhi, politiķi, viņu kliķe uh, iedzīvojas no šie fondu līdzekļiem. Mūsu uh, valdība ir korumpēta un lauksaimniecības padomē Ungārijā pēdējo dienu laikā tika arestēti divi cilvēki un varētu konstatēt, ka īstenībā labumu no lauksaimniecības gūst tikai oligārhi, valdība atbalsta zemes zakšanu Un es komisijas priekšlikumu uzsaku, jo tam visam jānotiek atklātā veidā. Paldies, ka putokungs minūte. Paldies, priekšsēdētāji, lai atbalstītu lauksaimniecības sektoru krīzes laikā. Mums ir nepieciešama šāda krīzes rezīve, rezerve. Politiskais mērķis ir izveidot efektīvu instrumentu, lai mēs spētu risināt šādas krīzes situācijas diemžēl, pašlaik izrādās, ka krīze jau kļūst par kaut ko normālu, nevis par izņēmumu, tīpaši pateicoties Krievijas embargo. Un tieši tāpēc situācija nebūtu nav paredzama. Turklāt vēl ir arī daudzas e, krīzes, ar ko mēs saskarsimies nākotnē. E, Un tieši tāpēc mums ir nepieciešams šāds budžets krīzes rezervēm, kam uh, nākošajā gadā komisija ir paredzējusi 441 miljonu eiro. Es ceru, ka šī summa atgriezīsies pie zemniekiem kā tiešmaksājumu, ja tā uh, nebūs nepieciešama krīzei, jo ir skaidrs, ka tas nav ilgspējīgs risinājums un zemnieki nevar maksāt par krīzi, ko nav radījuši. Uh, bet nu, es nu atbalstu šo iniciatīvu un es ceru, ka vidējā termiņā mēs atradīsim godīgāku risinājumu. Eņģu kungam uz trīs minūtēm vārds lūdzu. Paldies! Viena lieta ir pilnīgi skaidra, ka mums nav nekādas skaidrības. Un tieši tāpēc es gribēju nāk klajā ar piedāvājumu. Es redzu, ka šeit uz mani jau skatās. Uh, Britu zemnieki jau tā zaudē 15% naudas, tāpēc, ka eiro vērtība samazinās. Un kāpēc tas tā ir? Tāpēc, ka eiro izmanto valstis, kuras vispār nevajadzēja ielaist eirozonā. Tas gan nav nekāds dieva pirksts, tas ir komisijas pirksts. Un tad izstāsta, ka komisija arī šeit grib rīkoties kā dievs. Uh, Un tagad šis fonds tieks uh, eh, izmantots, uh, lai uh, kompensētu zemniekiem zaudētās naudas, piemēram, ja tiek zaudētas eksporta iespējas vai tiek zaudēta nauda lētu Eiropas eksportu rezultātā. Un ja mēs būtu rīkošies, kā komisija norādījusi, tad Britu zemnieki nemaz nevarētu finansēt KLP. Ka Un nevajadzētu aizmigt, aizmirst, ka Lielbritānija ir viens no lielākajiem maksātajiem KLP, un uh, mūsu zemniekiem vajadzētu apzināties, ka šo naudu izmanto, lai atbalstītu vietējos zemniekus, nevis uh, kaut kādu izgāzušos ekonomisku projektu. Es šeit gribētu palikt ilgāk, bet man, diemžēl, jādodas uz lauksaimnieku sanāksmi, jo es gribētu tomēr zināt, ko jūs šeit teiksiet. Liels paldies, saka priekšsēdētājs. Tagad pāriem pie brīvā mikrofona. Mums ir četri runātāji, kas vēlas izteikties. Visiem došu vārdu. Lūdzu, pirmais runātājs. Kolēģi. Mums nevajadzētu aizmirst, ka krīzes cēlonis nav tikai Krievijas embargo, jo pirms tam mums arī bija Eiropas Savienība. Un, manuprāt, arī šeit ir liela daļa vainas. Nav nekādu šaubu, ka šī ideja pati par sevi ir laba. Šāds fonds ir nepieciešams, lai, piemēram, cīnītos ar dabas katastrofu sekām. Bet īpaši es gribēju norādīt, ka Grieķijā bez krīzes, ko nebūtu neradīja Grieķijas tauta vai Grieķijas zemnieki. Politiķi ir tie, kas ir krīzes radītāji, un šīs politikas tika izmantotas, lai uh, kaitētu lauksaimniecības sektoram. Mums vairs nav rūpniecības, un neviens vairs nevēlas izmantot atjaunojumos enerģijas resursus, un mēs vienkārši Grieķiju varam pārvērst par lielu viesnīcu. Sautes kungs, lūdzu, vienu minūti. Priekšsēdētāji, kolēģi. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Stopnī. Uh, eh, es atbalstu šo korekcijas likmi tiešmaksājumiem 2015. gadā, ko piemēros nākošajā gadā. Un šeit ir jāsaprot, ka, ja mēs kaut ko vēlamies izmaksāt, kaut tur kaut kas ir jāatņem. Tieši tāpēc ir nepieciešama eh, šo finansējumu fondu pareizes eh, izmantošanas uzraudzība, jo šie fondi tiek izmantoti, lai risinātu krīžu sekas. Tieši tāpēc ir ļoti svarīgi noteikt skaidrus kritērijus, ko komisija izmantos, lai piešķirtu šos līdzekļus kri, e, kritēriji ir, jā, ir skaidri jāizsver, tiem ir jābūt skaidriem un uh, efektīvi jāuzrauga. Mums nevajadzētu saskarties ar situāciju, ka mēs atkal runājam par kaut kādām nepilnībām, tieši tāpēc efektīva un pareiza finansējuma izmantošana ir ārkārtīgi svarīga. Eteriģi kungs, lūdzu, vienu minūti. Paldies! ir skaidrs, ka krīze skar reālus cilvēkus reālās vietās. Un ja šo finansējumu mums tiešām vajadzēs, tas ir jāpārvalda vietējā līmenī. Pat ja šī doma pat par tevi ir saprātīga, jo ārkārtas situācijas notiek un palīdzība ir nepieciešama, šī palīdzība ir jāpārvalda vietējā līmenī. Polijas kolēģiem bija taisnība. Uh, Mums nevajadzētu šeit eh, mēģināt palīdzēt visiem 500 miljoniem cilvēku eh, no dažādām Eiropas malām. Kad jūs beidzot sapratīsiet, kad liels ir slikti un mazs ir labi, mēs vēlamies, lai šīs lietas skatītu vietējā līmenī. Paldies! Marvais kundzei vārds lūdzu. Priekšsēdētāji, komisāra kungs, es vēlējos lūgt jūs palīdzību vienā ļoti konkrētā jautājumā. Es eh, nedēļas nogalē biju Ungārijā kādā dabas parkā, un es jums gribu pateikt, ko šokējoši es tur piedzīvoju. Tā tad jūs apmēram 15 kilometrus varat eh, nobraukt ar mašīnu, eh, pustas pļavās neredzot nevienu dzīvnieku. Kādēļ? Jo tie ir ieslodzīti staļļos. Dzīvnieki atrodas staļļos, jo zemnieki Viņiem vajadzēja atteikties no savām pļāvām, no savām ganībām, jo korupcija ir tik milzīga Ungārijā, nu, ka viņiem nav citu iespēju. Nabagā dzīvnieki kļūst slimi, un ja jūs paši dosieties uz šīm pļavām, jūs redzēsiet, ka šie cilvēki neko nesaprot no lauksaimniecības. Viņi gribēja tikai saņemt tiešos maksājumus un īstenībā no lauksaimniecības neko nesaprot. Lūdzu, izmeklēt šos ganības. Paldies! Aveți cuvântul. Komisāram Hoganam vārds lūdzu. Liels paldies, priekšsēdētāji. Es gribēju pateikties visiem deputātiem, kas piedalījās šajās debatēs. Īpaši paldies Sikerskī kungam, referentam, par to, ka viņš sagatavoja šo ziņojumu. Es gribēju te, teikt paldies tiem, kas eh, teica, ka lai mums būtu šāda eh, krīzes risināšanas iespēja, ir nepieciešams arī finansējums, un šeit es redzu, eh, ka mums ir nepieciešamā solidaritāte, un es arī eh, augstu vērstēju jūsu atbalstu, lai mēs varētu palīdzēt, izveidojot šādu fondu, jo, kā jau es teicu, eh, šo fondu finansē no esošajiem lauksaimniecības resursiem. Uh, Daudzi zemnieki saskārās ar Krievijas sankcijām un aizliegumiem un cieta zaudējumus, un es gribēju atgādināt, ka pagājušajā gadā komisija izmantoja krīzes fonda līdzekļus 434 miljonu apmērā eh, krīzes skartajiem sektoriem, un eh, komisija eh, atcēla šo lēmumu un izlēma palīdzēt no citiem finansējuma avotiem, uh, Eh, jo ir skaidrs, eh, ka eh, pat neizmantojot krīzes rezerves mums būtu nepieciešama 315 miljonu eiro. Un Dantēna kungs noteikti to ļoti labi atcerās, jo viņš par to arī izteicās, bet, diemžēl, laikam daudzi deputāti ir par to aizmirsuši. Un mēs šos lēmumus pieņēmām, lai kliedētu daudzu. Uh, deputātu bažas, un liels paldies eh, Georgīvas eh, kundzei, kas ļāva šādā pozitīvā veidā risināt šīs eh, zemnieku grūtības. Un paldies arī tiem, kas sniedza atbalstu un ļāva uzglabāt cūgaļu privātās uzglabāšanas noliktavās. Šāda iespēja tika dota desmit nedēļas un līdz ar to tas ļāva stabilizēt eh, cūgaļas eh, ražotāju ienākumus. atbalsta pasākumi ļāva arī uh, uzsākt darbību varbūt tādās, Filip, eh, tādās valstīs kā Filipīn, Filipīnas un tāli austrumi, uh, ļaujot uh, tātad pārvirzīt uh, cūgaļas uh, tirgus daļu no Krievijas uz šīm valstīm. Un jāsaka, ka paldies uh, par jūsu pabalstu, tas mums ļāva, atbalstu, tas mums ļāva uh, risināt situāciju arī cūgaļas sektorā. Uh, Gribēju jums arī atgādināt, ka uz mazajiem zemniekiem neatiecas šī korekcijas likme, jo uh, attiecībā uz summām, kas ir mazākas par 2000 eiro gadā, šāda korekcijas likme netiek piemērota, un līdz ar to uh, mazajiem zemniekiem uh, nebūs jāmaksā šīs te iemaksas, šie te uh, korekcijas likmes e, grozījumi, un līdz ar to vidējie un lielie zemnieki varbūt ir tādā e, pozīcijā, kas var, kādā viņi varbūt atļaujas e, šāda veida samazinājumu. Paldies arī Agņokungam par viņa teikto, bet ja mēs paskatāmies, piemēram, uz 25 miljārdiem eiro, ko Eiropas Savienība novirza Lielbritānijas zemniekiem, tad jāsaka, Eiropas Savienība ir patiešām dāsna pret šiem zemniekiem, eh, tieši tāpat kā pret zemniekiem visā Eiropas Savienībā. Un gribēju atgādināt, ka uh, Eiropas Savienība vienmēr ir lielākā mērā atbalstījusi Lielbritānijas zemniekus un lauku attīstību nekā viņu pašu valdība. Lielas paldies par jūsu uh, dalību, un es ar uh, prieku gaidu balsojumu, pozitīvu balsojumu rīt. Lielas paldies eh, komisāra kungam, un tagad dosim vārdu referendam Sikierska kungam. Dāmas un kungi, komisāra kungs. Šis ir formāls tehnisks ziņojums. Jāsaka, šīs arī bija ļoti tehniskas debats, par ko esmu pateicīgs. Ātrā procedūra, lai mēs varētu pieņemt šo dokumentu, nozīmē, ka pastāv liela vienprātība starp padomu, parlamentu un komisiju, kas, protams, ir ārkārtīgi svarīgi, ja mums ir jārisina saržģītas situācijas. Mēs dzirdējām par solidaritāti, un ir skaidrs, ka gandrīz visi, izņemot varbūt pašus mazākos, maksā šajā fondā, un fondu izmantos tie zemnieki, kurus skar krīze. Līdz ar to solidaritāte šeit ir ārkārtīgi nozīmīga. Mums jāatceras, ka lauksaimniecība ir īpaša nozara. Tā ir atkarīga no ārējiem faktoriem, no laika apstākļiem, arī no starptautiskās situācijas. Tāpēc mums ir nepieciešami instrumenti, ko nevienmēr rada brīvais tirgus. Un brīvajam tirgum varbūt ir nepieciešams neliels atbalsts, lai cīnītos ar krīžu sekām. kalpē reformas būtisks trūkums ir iespējamo intervences mehānismu ierobežošana. Es jau par to iepriekš runāju, un jāsaka, ka šie ierobežojumi ir pārāk lieli. Protams, ka mums ir nepieciešama un kopumā mums ir mazāk līdzekļu kā LP un lauksaimniecībai kā tādai. Mums nevajadzētu teikt, ka KLP bija tā, kas radīja krīzi, jo KLP atbalsta ne jau tikai zemniekus, bet arī patērētājs, jo bez šāda atbalsta pārtika būtu dārgāka. Nobeigumā gribēju pateikties arī komisijai un prezidējušai valstī par lielisko sadarbību. Lielas paldies! Paldies, esam beiguši debates un balsosim rīt. So, als nächster Punkt. Paldies. Tagad nākamais darba kārtības punkts ir Noišls kundze.